We're starting. <laughs> Colleagues, let's get. Kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. Mums ir balsošana vēl mūsu priekšā. Mums būtu vispirms jāsāk ar testa balsojumu. Ceru, ka esat paņēmuši līdzi balsošanas kartītes. Tādēļ sāksim balsot elektroniski testa balsošanai, vai esat gatavi? Ziemassvētkiem ir jautājums. Lūdzu, balsojiet. Yes, uh, no here, Man nav kartītes vēl līdzi, bet uh, to drīz atnesīs. Labi, tad uh, ieskaitīsim jūs. Uh, lūdzu, sākam balsot elektroniski. Jautājums balsojumam šoreiz ir, vai esat gatavi Ziemassvētkiem? And the vote is closed. Beidzam balsot. Daudzi ir gatavi Ziemassvētkiem. Pirmais eh, jautājums, par kur balsosim, ir virzība uz digitālās tisniecības stratēģiju. Kompromis grozījums viens par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums 2 par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 16 eh, dalītais eh, balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, lai būtu droši. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai jūs varētu lūdzu pārsēsties uz citu vietu un raudzīt, vai tur darbojas kartīte? Bet no nu vairākums, jebkurā gadījumā, ir skaidrs. Skaidri redzam, ka ir pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 4. par pret atturas pieņemts. 20. divās daļās pirmā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. 21. grozījums par pret. Atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. 22. grozījums par pret atturas Es domāju, arī šis būtu jāpārbauda elektroniski. 22. grozījums sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums 5 par, pret, atturas, pieņemts. 26. divās daļās, pirmā daļa par, pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 6 eh, par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Um, septītais, 37. par pret atturas pieņems, 38. par pret atturas noraidīts, 8. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Nākamais 50. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Pēc to elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums 10 par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts. Mums ir punkts pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais par pret atturs pieņemts. Tagad esam piegalīgā balsojuma nonākuši, balsojam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Un pieņemts, apsveicam referenta kungum. Piektais darbkārtības punkts. Noliegums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbības ar Eiropas Savienību un Eģiptes Arābu Republiku, kurā paredzēta noteikuma Eģiptes Arābu Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā vidus jūs Eģina Prima. Sakurāt, Sofija ir referents kundze, elektroniskais balsojums šeit ir un sākam balsot. And vote is closed. It's accepted. Beidzam balsot pieņemts. Sastais darbkārtības punkts arī prīmas jautājums par Alžērijas tautas demokrātisko republiku. Arī šeit referente Isakrafs uh, kundze. Sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. It's accepted. Beidzam balsot. Tālāk nākamais darbkārtības punkts, tāpat referente Libānas Republika. Sākam balsot elektroniski ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais darbkārtības punkts arī Prīma un Jordānijas Hāču mītu karaliste. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot, devītais darbkārtības punkts. Atcer valdes locekļu iecelšana. Elektroniskais balsojums. Hercogs kundze. Šeit tiek nominēta sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais balsojums. Brits Tomsons kundze. Sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums eh, kandidātu pieņemšana. Sākam balsot elektroniski. And vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. Liels paldies! Hercogs kundze šķiet ir zālē. Sveicam jūs uh, un ar lielu prieku esam nonākuši pie šādiem rezultātiem. Un tagad nākamais darbkārtības punkts. Nākamā daudzgad finanšu schēma parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada. Marionešku kungs eh, no Tautas partijas eh, grupas ir eh, referents un pēc vienas minūtes pārtraukuma pievērsīsimies diskusijām par šo desmito darbkārtības punktu. Lūdzu, viena minūte. So, dear colleagues, um, we are... Uh, Godātie kolēģi, nav ieradies um, referents, tādēļ mums nāksies nedaudz pamainīt darba kārtību un sākt uh, ar 12. darba kārtības punktu, kas uh, ir par uh, pašreiz notiekošajām sarunām par Eiropas elektroniskās komunikācijas kodeksu, kā arī uh, Eiropas eh, elektronisko komunikāciju jaunievedumu par pirmo trialogu, kas bija oktobra otrajā pusē. Ambīcijas ir panākt pilnīgi jaunu tiesisko satvaru līdz nākamā gada aprīlim vēlākais. Došu vārdu Dekastiljo kungam, kundzei, kam būs iespēja raksturot uh, šo jautājumu, kas tad ir notiekušies sarunās panāktais progress. Paldies! Jā, uh, tik tiešām pirmais trialogs jau bija, otrais Igaunijas prezidentūras laikā būs 6. Uh, decembrī. Man jāteic, ka pirmais trialogs attīstījās tieši tāpat kā tas parasti tiek uh, darīts, atbalstot mandātu un uh, vairākuma nostāju komitejā tiem, kas pārzina procedūru, var teikt, ka tātad šeit galvenokārt runa ir par to, ka ir jāinvestē augsts kapacitātes tīklos un nepieciešama atbilstoša vide, lai tas varētu notikt. Ir vairākas uh, sadaļas kas orientējas uz eh, pakalpojumiem, piekļuvi un citiem jautājumiem. Nākamajā trilogā runāsim tieši par spektru, par tehniskāku pusi, mēģināsim panākt eh, iespējami daudz progresa. Egamnijas prezidentūras laikā Bulgārijas prezidentūra, kas ir nākamā, aktīvi piedalās trilogos koordinācijas jomā, kā arī politiskajās eh, grupās ar ēnu referentu starpniecību. Tas ir lieliski, neko citu pat nevaru piebilst. Tas ir tiešām lieliski un pamatdoma ir noslēgt eh, darbu pie šiem jautājumiem nākamā gada pirmajā ceturksnī. Lūk, tāda ir pašreizējā situācija. Daudz vienošanos nav panākts, jo esam tikai sākuši trialogu, taču lietas virzās uz priekšu diezgan raiti. Uh, Paldies, ļoti priecājos to dzirdēt, Dekas Tiljo kundze. Un gaidīsim jaunumus no jums pēc nākamajiem trilogiem un vēlam jums labu veiksmi un raitu progresu šajās sarunās. Paldies! Tagad uh, iesim tātad atpakaļojušā secībā pie 11. darbkārtības punkta. Uh, kas ir eh, priekšlikums EP eh, e un padomas regulē par uzņēmējdarbību statistiku. Mums ir eh, Januš Ļevandovska kundz referents no Tautas partijas. Jāteic, ka diemžēl ne visas valodu versijas ir pieejamas šim tekstam. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, šī ir parastā likumdošanas procedūra. Un šīm debatēm ir atlicinātas 15 eh, minūtes. Mums nav obligāti jāiztērē visas 15 minūtes, bet eh, nu, tagad došu vārdu Jāndavska kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, šī ir pirmā tikšanās par šo diezgan tehnisko dosiju, un te runa ir par tā saucamo pamatregulu par uzņēmējdarbības statistiku. Komisija mēģina atbildēt uz uh, tām šobām bažām, kas saistītas ar, pēc, ar aizvien lielāko pieprasījumu pēc statistikas, uh, lai uh, atvieglot lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā. Tā nav vienīgā statistikas iniciatīva, ko veikusi komisija. Parlamentā jau tiek skatīti jautājumi par lauksamniecības statistiku, kā arī par sociālo statistiku Es eh, ļoti pozitīvi vērtēju šo iniciatīvu, jo tā iekļaujas refit uzdev, uzdevumā, lai eh, aizstātu desmit dažādus tiesību aktus ar vienu regulu. Un tas ir ļoti labi, un tas būtu jāveicina, jo tas nozīmē to, ka mēs vienkāršojam uzņēmējdarbības statistiku. Protams, tas arī ļoti prasīgs priekšlikums, sevišķi tiem, kas uh, ievāc datus. Satveru līgums šeit ir par vienkāršošanu, par visaptverošāku pieju, konsekventāku pieju šai statistikai. Tajā pašā laikā to paplašināt arī uz tām jomām, kas līdz šim nav bijušas iekļautas. Līdz šim tur vairāk koncentrēšanās notika uz pašu rūpniecību, bet tagad vajadzētu to paplašināt arī uz pakalpojumiem. Diskutēja ne tikai ar ēnu referentiem, bet arī ar iesaistītajām pusēm. Protams, ka vislielākie ieguvēji būs gala lietotāji, un viņi arī visvairāk priecājas par šo augsta līmeņa statistikas iespēju. Pārējām iesaistītajām pusēm ļoti svarīga ir izmaksu neutralitāte vai pat ietaupījumi, lai tik tiešām būtu refit. Uh, no visiem viedokļiem, arī no izmaksu efektivitātes viedokļa. Kopumā piekrītu komisijai un komisijas izvēlētajai pieejai. Te, gudīgi sakot, runa vairāk ir par Eirostat iniciatīvu, taču no otras puses esmu piedāvājis 27 grozījumus, un tie ietver tādas jomas kā ierobežoti papildinājumi tēmām, kas tas, kas datiem delģēti un īstenošanas akti, sākums tā saucamajam atsaucas periodam. Es varbūt tagad pārāk detaļās neiedzināšos, jo te runa ir par tehniskām niansēm, potenciālās papildu izmaksas uh, un administratīvais sloks. Man tas ir ļoti svarīgi, lai nepalielinātos sloks sevišķi tiem, kas uh, ievāc šos datus, kā arī, protams, datu drošība un jaunas metodiskās uh, pieejas, uh, kas uh, radītu zemākas izmaksas. Kas tad ir vissvarīgākais, kad mēs raugāmies uz izmaksu neutralitāti, lai būtu lietotājiem draudzīgs šis process? Galvenokārt ir jākoncentrējas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka pārāk uh, detaļās nevēlos iedzināties šajā pirmajā diskusijā. Es uh, esmu jau runājis ar ānu referentiem un uh, gaidīšu viņu atzidumus, taču, manuprāt, ir vissvarīgākais ir atbildēt uz šo nepieciešamību saņemt augsta līmeņa kvalitatīvas datus, lai tie tik tiešām būtu lietotājiem draudzīgi un iekļautos refit uh, kontekstā. Lielas paldies, Ļevadovska kungs. Tagad pievērsīsimies nu, referentiem. Aldes, nu, referents ir Teličkas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, Ļevandovska kungs teica, ka runās īsi, un es runāšu vēl īsāk, un man tam ir labi iemesli. Mana pieeja ir pilnīgi identiska referenta izvēlētajai pieejai tāda racionāla pieeja balstīt uz pareizajiem kritērijiem un principiem. Es varu galvot, ka šeit mēs pilnībā varam piekrist principā komisijas mērķiem. Tajā pašā laikā ir arī vairākas jautājumu zīmes. Viena no tām ir balstīta uz ietekmes novērtējumu. Es domāju, ka Mums vajadzētu varbūt pārliecinošāku ietekmes novērtējumu par to, kādas tad būs sekas, kā arī tas, ko teica Ļevandovska kungs, kāda būs ietekme uz uzņēmē darbību un ne tikai uz MVU, bet prioritāri, protams, uz MVU ietekmes novērtējums varbūt nav pietiekami pārliecinošs un cik lielā mērā tas atbilst refitu uzdevumam. Kā jau teicu, un kā jau teicu Ļemdovskakums, tad mērķis un tvērums ir ļoti labs, taču es uh, gribētu, ņemot vērā mūsu sarunas uh, un konsultācijas, uh, teikt, ka Vairums grozījumu, ko iesniedz referents, būtu tādi, kurus es pats būtu varējis iesniegt, tātad piekrītu viņa mērķiem. Un es domāju, ka manā skatījumā mēs varēsim, ņemot vērā šos grozījumus, panākt labāku priekšlikumu. Neko vairāk neteikšu, jo tad sanāks atkārtot to pašu, ko teica Ļānoska kungs, eh, bet eh, pēc šīm pirmajām debatēm var teikt, ka referenta pieeja mūs eh, pārliecina, varu pilnībā tai pievienoties, un es domāju, ka arī vairums grozījumu būtu pieņemami, un tie tikai uzlabos tekstu, un varēsim panākt lieliskus kompromisu grozījumus, kas ļaus panākt arī labu gala versiju tekstam. Un eh, tas arī pagaidām būtu viss. Paldies! Paldies, paldies Točs kungs, vai būtu vēl kādi deputāti, komitejas locekļi, kas vēlētos eh, komentēt šo jautājumu? Varbūt komisija vēlētos komentēt jautājumu par šo dosjē. Vai kādi komisijas pārstāvji lūdzu? Liels paldies! Protams, eh, komisija ļoti pozitīvi vērtē šo pirmo teksta versiju, ko sagatavojas referents Ļevandovska kungs, un ļoti augstu vērtējam viņa pieredzi par šo tēmu, kompetenci un konstruktīvo pieeju šajā tēmā. Uzskatām, ka ziņojums ir tiešām ļoti labās rokās. Atzīstam, ka ir vairākas bažas politiskā līmenī, un paldies ITRE komitejai par iespēju uh, precizēt, uh, paskaidrot dažus no šiem jautājumiem. Komiteja, komisijas mērķi ir daudzpusēji, taču galvenokārt tie būtu šādi. Pirmkārt, beidzot atbildēt uz sen pastāvošām datu lietotāju vajadzībām, kā piemēram Eiropas centrālā banka otrkārt samazināt uh, uzņēmējdarbības slogu, treškārt, uh, lai būtu uz nākotni vērsta likumdošana, gana elastība, lai šeit būtu, lai būtu prasības galvenokārt dinabiskajai statistikai, kā piemēram ICT, RND, pērniecība, uh, attīstība un inovācijas. Bez šādas elastības mēs nevarēsim uh, sakot līdzi tam, kas notiek tautsamniecībām. Virknēm preferenti piedāvāto grozījumu no pirmā atsūsmetiena komisija ir pieņ pieņemami, un mēs būsim gatavi tos uh, pieņemt, taču dažus no grozījumiem vajadzētu vēl precizēt, lai mēs būtu droši, ka saprotam tos pareizi. Uh, Daži no piedāvātajiem grozījumiem, ja esam pareizi tos sapratuši, nozīmētu, ka jaunās tiesība akts nevarētu iznot dažus no paredzētajiem mērķiem. Mēs uh, gribētu līdz ar to precizēt eh, šos grozījumus. Pirmais uh, grozījums un mūsu lielākās bažas attiecas uz 28. grozījumu otrajā pielikumā. Tur runa ir par tēmas periodisko dabu, par uh, īstermiņa biznesa statistiku. Es gribētu precizēt um, to, ka šīs bāžas skara astoņus maizmīgus lielumus, kas tiek prasīti ik, uz ikmēnešu bāzes, un tikai divi ir ar šo periodisko dabu pārējie seši jau ir ikmēneša. Tātad grozījums nozīmētu to, ka mēs atgriežamies pie jau pastāvošās situācijas. Tātad tas nav aktuāls. Par diviem jaunajiem, kas ir apgrozījuma indeks pakalpojumiem un ražošanas pakalpojumu ražošanas indeks ir eh, tas, gribētu precizēt to, ka vairāk nekā pusi dalību valstu jau sniedz tos. Un tas ir ļoti būtisks lūgums no Eiropas centrālās bankas, ko jau 2000. gadā šī banka ir eh, paudusi. Tas ir ļoti būtisks, lai varētu prognozēt IKP un vitāli svarīgs uh, Eiropas monetārās politikas eh, uzraudzībai. Gribētu atsaukties arī uz 15. un 16. grozījumu par Eirogrupas reģistru un par komisijas priekšlikumu par to, ka daži cilvēki valstu statistikas uh, iestādēs, uh, eh, stādējot uz šiem reģistriem, var piekļūt datiem uh, visām uzņēmēju grupām, un es gribētu uzsvērt to, ka šos statistiķus saista strikti konfidencialitātes noteikumi, un tas ir vitāli svarīgi. Tas ir ļoti akūti svarīgi, jo, ja statistikas speciālists vēlas pareizi pozicionēt uh, nacionālo līmeni, globālajā līmenī, viņam ir jāraugās pāri robežām, pretējā gadījumā uh, Viņš eh, pat nezinās, ka šī juridiskā vienība eh, pieder kādam globālākam, plašāk mēroga struktūrai. Tādēļ ļoti svarīgi, lai šie cilvēki varētu piekļūt šādai informācijai, protams, tajā pašā laikā ievērojot ja stingras konfidencialitātes normas, kā jau to teicu. Un visbeidzot, 22. grozījums, kas eh, saistīts ar uh, starptautisko statistiku par uh, piegādes veidiem, te runa ir par ļoti svarīgiem aspektiem tirzniecības uh, sarunām. Šo statistiku šobrīd neievāc, taču ir liels politiskais spiediens, lai tas notiktu. Eksplicīti minot šādu statistiku kā saturu turpmākām pilotstudijām parāda Eiropas statistiskās sistēmas apņemšanos attīstīt šādu veidu statistiku un raida svarīgu signālu, būtisku signālu uh, par to, ka šāda data ir nepieciešama. Ja mēs vidrim šādu atsauci, kāds ir piedāvāts 22. grozījumā, tad šāda signāla vairs nebūtu. Tātad 8., 9. un 10. grozījums, uh, tur ir drīzāk tehniskas dabas problemātika, un tur vajadzētu garākus uh, paskaidrojumus, varbūt arī grafiskus attēlojumus. Un uh, šādā sākotnējā diskusijas stadijā varbūt nav īstais brīdis par to runāt un tai iedzināties, taču. Uh, Komisija ļoti labprāt eh, kādā tehniskā sanāksmē starp eh, Eiropas parlamentu un komisiju eh, par to vēl parunātu. Lies paldies, un tagad došu vārdu atkal Levandovska kungam. Thank you. I am happy to hear from Mr. Teliska, but... Paldies. Man prieks dzirdēt, ka jūs tiešām piekrītat manai pieejai Jā, mēs vēlamies vienkāršot eh, to, lai nebūtu pārāk daudz eh, likumdošanas aktu. Paldies par eh, komisijas komentāriem. Arī es pilnībā piekrītu, ka Eiropas Savienības statistikas kapacitātei būtu jāattīstās kopā ar uzņēmumiem, jo tā ir dinamiska attīstība, bet mums ir jā. Uh, Uh, atrod līdzsvars starp paredzamību un administratīvo slogu. Un šeit ir runa arī par pielāgošanās laiku uh, attiecībā uz uh, to, kas konkrēti tika minēts. Jā, mēs atgriežamies pie kvartāla statistikām attiecībā uz cenām. Tas, ko ECB prasa, nav pietiekami. Uh, Vismaz pusē dalībvalstās ir ceturkšņa statistikas un nevis mēne, reiz mēnesī sniedzam statistika. Piemēram, manā valstī, Polijā, statistikas birojas var sniegt arī datus reiz mēnesī, bet uh, ir dalībvalsts, kurš tas varētu būt problemātiski, tad tas tiek apspriests. Un runājot par datu pieejamību, tad uh, manā grozījumā tajās valstīs, kurās vismaz ir viena um, starptautisku uzņēmumu pārstāvniecība un par tirdzniecību un par tirdzniecības statistikas sastādīšanu jau ir veikts pilotu projekts, to varētu arī nākotnē īstenot, bet uh, es uh, nedomāju, ka likumdošanā būtu jānorāda šādas iespējas, bet tas arī ir apspriežams. Uh, Bet katrā ziņā mēs atbalstām vienkāršošanu, mēs atbalstām šo desmit tiesību aktu aizstāšanu ar vienu tiesību aktu, un uh, mūsu ieguldījums arī balstās uz uh, šīm divām iniciatīvām par lauksaimniecību un stat sociālo statistiku. Um, Mēs redzam, zinām, pretestību arī no dalībvalstīm, eh, ir tādas bāžas, ka varētu būt papildus sloks, līdz ar to šeit attīstība nav pārāk strauja. Mums vajadzētu to visu padarīt ļoti lietotājiem draudzīgu šo regulējumu. Un eh, mūsu draudzīgajos strīdos ar komisiju eh, esmu pārliecināts, ka bijušais komisārs atradīsim kompromisu. Uh, Paldies, Lemotovska kungs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 30. novembris šogad, protams. Paldies, Levandovska kungs, par jūsu secinājumiem. Tagad uh, ejam uz desmito punktu darba kārtībā. Tas ir daudzgad finanšu plāns un parlamentu nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada. Uh, Es saprotu, ka referentu pārstāvis Ēlerkungs ir gatavs izteikties. Paldies un atvainojos, ka uh, referents nevarēja ierasties. Es pavisam īsi uh, iziešu cauri Marineskie kunga priekšlikuma punktiem. Būtībā mēs pieskaramies šeit uh, politikas jautājumiem, kas ir saistīti ar budžetu itra komitejai, tātad rūpniecības politikas stratēģija, uh, Eiropas Savienības enerģijas tirgus padziļināšana, atsauc uz vienotālo digitālo tirgu un instrumentiem tiek prasīta labāka Eiropas instrumentu koordinācija, jo īpaši attiecībā uz MVU informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, enerģijas infrastruktūra, uh, tas attiecas uz apvārs 2020 uh, un kosmosu budžetu un arī uz uh, Eiropas uh, aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, kas ir jaunums. Un tātad tas attiecas uz to, ko mēs varam dot kā savu ieguldījumu vispārīgajā budžetā. Eiropas tautas partija, mēs gribētu varbūt piebilst vēl to, tātad grozīt šo ziņojumu tādējādi, ka mēs gribētu atsaukties uz konkrētu skaitli, runājot uh, par uh, dalībvalsts lēmumu atvēlēt 3% no IKP aizsardzībai. Un mēs jau gribētu nosaukt 120 miljārdus 9. Uh, pamatprogrammai. Mēs kopīgi izlēmām, ka mēs negribētu, lai FC2 atkal ņemtu naudu no uh, pētniecības un inovāciju programmām. Mēs gribētu atsaukties uz EIT, jo tas arī uh, ir uh, daļa no budžeta, kur itre ir teikšana, un mēs gribētu atsaukties uz inovāciju plaisu, uz vajadzīgiem sinerģijām un uh, kultūras un radošo nozaru nozīmi un arī uz to, kas attiec uz budžeta noteikumiem, mēs gribētu atsaukties arī uz fiksēto summu instrumentu un arī uz vienotās revīzijas pieeju. Uh, un mēs gribētu, lai devītā pamatprogramma būtu balstīta uz grantiem un nemainīt sistēmu, ka um, pāriet uz aizdevumiem. Tas ir tā uh, sintezēti, ziņojot par to, ko referents uh, gribēja teikt, un uh, arī par mūsu ETP pozīciju attiecībā uz šo ziņojumu. Lielas paldies, Ēlēr kungs, tagad pievērsīsimies ēnu referentiem. Uh, un pirmā ir Vērners kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Diemžēl Gājara kungam šodien ir jāizsakās samierināšanās komitejā par uh, budžetu 2018. gadām, un tāpēc viņš lūdza man nolasīt viņa viedokli. Vispirms uh, uh, Paldies Marinesku kungam, kurš itre savā atzinumā ir uzsvērs svarus, svarīgs punktus, un Gair kungs arī tos pilnībā atbalsta. Piemēram, to, ka ir jāsniedz pienācīgi finanšu līdzekļi enerģijas savienības paveikšanai, Eiropas pētniecības telpai un arī vienotiem tirgum. Tāpat kā referents, viņš arī uzskata, ka ļoti nozīmīgi ir, lai būtu pienācīgi finanšu līdzekļi SEF Eiropas Savienošanas instrumentam un Eiropas kosmosa programmām. Papildus tam ir vēl daži aspekti atzinumā, kurus eh, Gairkungs gribētu vēl uzsvērt. Ir svarīgi, lai komisija pievēršas eh, darbvietām un izaugsmēji, kas bija arī iepriekšējā DFS. Eh, sociāldemokrāti prasa arī uh, Uh, pētniecībai un inovācijām pietācīgu finansējumu paredzēšanu, jo īpaši inovācijām, kas ļautu mums ievērot klimata mērķus, piemēram, energoefektivitāti, arī VU programmas kā kosmi vai MVU instruments. Nākamajā DFS ir jāturpina, jo MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls uh, papildus uh, pienācīgiem līdzekļiem programmām, kas ietilpst itra kompetencē, Um, Gairkungs atbalsta arī pienācīgu līdzekļu piešķiršanu aģentūrām, lai uh, aizvien uh, vairāk uzdevumu, kas tām ir, varētu tikt pienācīgi pildīt. Gairkungs gribētu uzsvērt arī to, ka sevi pierādījušas programmas uh, ar tādām programmām kā EFSI vai citām jaunām programmām nedrīkstētu tikt um, saņemt mazāk līdzekļus. Un ir jāparedz jauna nauda jaunām iniciatīvām. Uh, Un šos punktus Gajer kungs arī uzsvērs vēl savos grozījumos. Viņš ar prieku gaida labu sadarbību ar referentu un citiem ēnu referentiem. Lielas paldies! Thank you! Lielas paldies, Verners kundze, un uh, Aldes vārdā Telīčkas kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Daudz, kas jau ir pateikts Un arī iepriekš eh, esam par to jau runājuši, mums ir savi pamatprincipi, eh, kurus, manuprāt, referents ņem vērā. Varbūt ļaujiet man tikai vēl izteikt tādu vienu vispārīgu novērojumu, kas varētu eh, būt arī svarīgs turpmākajās sarunās par DFS Referents to ir arī uzsvēris, ka ļoti svarīgs ir inovācija jautājums, proti, ka nevajadzētu to darīt uz apvāršņu programmas rēķina. Mums ir tādi pamatprincipi, tā pašā laikā mēs zinām, ka zinām politisko izmaiņu dēļ dažās dalībvalstīs ir spriedze un ir tādi centieni nākotnē pārskatīt Eiropas Savienības finansējumu un uh, ne tādā īpaši pozitīvā virzienā, un tas varētu mazināt finansējumu programmām, kas ir saistīts ar inovācijām. Un es domāju, ka tas mums jau šodien, bet arī nākotnē būtu jāaptur prātā. Bet tieši tas pats varētu attiekties uz to, kāda ekosistēma tad mums ir Eiropā un kā mēs varēsim uh, Uh, nākotnē sacensties ar mūsu konkurentiem. Protams, ir runa par finansējumu, un es domāju, ka nākotnē mums pat vairāk vajadzētu pievērsties tādu uh, programmu un sektoru finansēšanai, kur ir perspektīvas, proti, kur mūsu uh, nozarēm ir vajadzīgs atbalsts, bet tas pats attiecas uh, Un tas ir arī uh, itra atbildības lokā, proti uh, šīs te citas daļas šajā ekosistēmā un regulatorā vīde. Dažkārt mēs nodalām finansējumu no regulatorās vīdes, bet tās ir divas vienas uh, medaļas puses. Tātad īsumā uh, tas, ko šodien dzirdējām no referenta puses, uh, ir tas uh, virziens, uh, uh, pret kuru mēs neko iebilst nevaram, bet es domāju, ka mums, es atvainojos, paldies, mūs sagaida sarežģīts laika posms, kad Eiropas Savienības budžetu skars liels spiediens, uh, Un viss šis process, kas tagad sāksies, eh, eh, tur eh, būs vēl sistēmiskāk un konceptuālāk jāskata tas, kā mēs veidojam politiku. Tas arī ir apmēram viss, ko gribēju teikt, un tad redzēsim, kā tas attīstīsies, bet man nav nekas iebilstams pret to, ko piedāvā referents. Paldies, Teliškas kungs, zaļo vārdā tagad. Vārds Turmes kungam lūdzu. Es varu turpināt uh, ar to, pie kā Pāvēls palika politiski. Uh, šis jautājums ir, ka mums ir 10 miljārdi iztrūkums, jo Lielbritānija Uh, pamatīs Eiropas Savienību, un um, daudz viet būs jādiskutē par to, no kurienes tad nāks nauda, un manis nedaudz pārsteidz tas, ka par resursiem vispār šajā atzinumā nav nekas teiks, tātad, ja mums nebūs pašiem savi jauni pašu resursi, tad mēs būsim sprukās. Tātad mūsu itre atzinumā būtu jārunā arī par pašu resursiem. Uh, Un, eh, manuprāt, ir divas jomas, eh, kur mūs atbalstītu arī sabiedrība. Proti, kurš, ja ne Eiropa, ir samazinājis izmaksas par uh, viesabonēšanu un kurš uh, spiež uz leju cenas internetam Eiropā? Tātad, uh, kāpēc mēs nevarētu uzlikt uh, katrai komunikācijas vienībai nelielu uh, nodokli? Uh, jo mēs taču parādām, ka mēs samazinām izmaksas visiem pilsoņiem. Tas pats attiec uz elektrību un gāzi. Ja nebūtu Eiropas un, elektrības un gāzes tirgus, eh, tad eh, da, tātad vairumtirdzniecības cenas nebūtu tik zemas kā šobrīd. Uh, jo apjoma ietaupījumi ir uh, ļoti būtiski. Tātad mums ir jābūt politiski drosmīgiem, proti uh, tur, kur mēs varam pierādīt, ka Eiropas samazina izdevumus uh, patērētājiem, e, pilsoņiem. Tās ir tieši tās jomas, kur mēs varētu kaut ko prasīt pretī. Otrs jautājums - klimats. Šodien ir pirmdiena Bonnā um, saucas, sākas uh, tā sauktā Fidži um, pušu konference uh, par klimata jautājumiem, un uh, es domāju, ka mums ir nedaudz jāpieslīpē pre, formulējumi atzinumā par klimatu finansēšanu un par rūpniecības politiku, kas ir, protams, saistīta ar inovācijām. Es domāju, ka uh, pateicoties uh, daudzām Mēlerkunga iniciatīvām, un arī um, tagad mēs esam uh, daudz labākā situācijā runājot par startup finansēšanu un risku uzņemšanos, bet viena liela uh, problēma ir tad, kad mēs runājam par uh, um, lieliem projektiem, ir vajadzīgs liels finansējums par baterijām, piemēram, uh, Un tad mums ir problēma, jo mēs nespējam konkurēt ar Ķīnu un ASV. Kāpēc Ilons Masks spēja eh, šādu te milzīgu bateriju rūpnieci uzbūvēt? Jo viņu atbalsta investori, viņam ir Amerikas valsts garantijas. Mums nav nekas līdzīgs, runājot par eh, lielām eh, rūpnieciskām investīcijām. Jā, Marinesko kunga atzinumā varētu to vēl precizēt. Visbeidzot par atjaunīgiem resursiem. Ja mēs eh, vēlamies optimizēt pāri robežām, tad eh, mēs līdz 2020. gadam varētu radīt stimulus, ja eh, valdības ārpus robežām varētu sadarboties par atjaunīgiem resursiem, tad mums varētu būt garantijas šīm investīcijām, tas varētu samazināt izmaksas visiem. Un to es arī iesniegšu kā grozījums. Paldies! Paldies, Turmes kungs, un uh, par gu, no goja kungs, Sakurāvis kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties referentam par sākotnējo pieeju, īpaši attiecībā uz uh, atzinumu sagatavošanu un Eiropas parlamenta pozīciju, runājot par daudzgad finanšu schēmu. Es domāju, ka nākamajam daudzgad finanšu plānam vajadzētu uzņemties ļoti skaidru lomu gan dalībvalstīs, gan Eiropas līmenī uh, jāstrādā pie inovācijām, ir jāpiešķir uh, Uh, augstākā prioritāte konkurētspējai ir jāstiprina darba tirgus, uh, publiskās investīcijas uh, un pilnīga neatkarība no Eiropas semestra mērķiem ir jānodrošina ka tagadējā situācija, ar kur saskars Eiropas Savienība, eh, tad mēs redzam, ka mums ir vajadzīgs tāds eh, jauns grūdienis uz priekšu. Mums ir eh, saprātīgi jāpārvalda, resursi ir jārada tāds vienots tēls uz ārpusi, jebkādas piekāpšanās. Uh, ir Uh, ir tātad jaunais uh, fonds uh, Eiropas strateģiskajām politikām, runājot par aizsardzību, mēs nedrīkstam pieļaut, ka vienas programmas tiek finansētas uz citu rēķina. Uh, Turklāt, jebkurš nākamais solis ir jāspēr eh, rūpīgi to pārdomājot, ir jāveido tāda stabila sistēma līdzekļu sadalījumam, līdzekļu iegūšanai, tātad pašu līdzekļi stiprinātu Eiropas pozīciju arī attiecībā uz mūsu lomu bēgļu krīzes kontekstā. Tagad par uh, Vispārējo labklājības palielināšanu tām vajadzētu būt mērķim. Un noslēgumā, godātie kolēģi, es gribētu eh, pieminēt eh, Lielbritānijas izstāšanos un eh, Eiropas Savienības vienotības veidošanu. Tas viss ir jāņem vērā plānošanā, un Eiropas parlaments taču ir tieši tas, eh, kuram vajadzētu spēlēt aktīvu lomu visās sarunās, lai paustu pilsoņu viedokli. Paldies! Thank you very much. Now we turn to. Lielas paldies! Nu, tagad citi interesanti, un eh, pirmā pieteikusies Grostets kundze lūdzu. Jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlos pateikties kolēģim Marinesku, nu viņš nav klāt, bet, diem, diemžēl, bet paldies viņam tomēr par darbu, ko viņš ieguldījis šajā dosjē. Svarīgi tomēr atgādināt, ka vēlamies budžetu, kas atbalstītu rūpniecisko politiku, rūpniecības politiku, inovācijas tajā, zināmu ambīciju līmeni. Man ir vairākas piezīmes par kosmosa politiku. Jāturpina attīstīt mūsu uh, Um, pilotprojekti Galileo, Egnos un uh, Kopernikus, un arī iniciatīvas, uh, tehnoloģiskās iniciatīvas, kopīgās iniciatīvas, uh, ko pieprasījām ziņojumā, par kuru nobalsojām, runājot par Eiropas kosmosa stratēģiju. Otra piezīme. Un par pēdējo frāzi pēdējā rindkopā. Tur Marinesko kungs saka, aizsardzības programmām nevajad, nevajadzētu tikt finansētām no citu programmu budžeta. Es esmu ar mieru, bet jāprecizē tas fakts, ka aizsardzībai varbūt uh, vajadzētu nogaidīt līdz 20. gadam, jo nevajadzētu aizmirst, ka jaunas programmas sāksies uh, jau 19. gadā. Un uh, mums bija šīs programmas ātri jāsagatavo, tāds, tas bija tāds vēsturisks precedents, varētu teikt, un uh, finansējumu nepaspējām sagatavot. Tā kā iespējams šis programmas tomēr varētu finansēt no maržas. Esmu a, Rūpniecības aizsardzības uh, politikas uh, referente. Uh, Un uh, es varu jums uh, garantēt, uh, ka citi sektori netiks negatīvi skarti, finansējot šo politiku. Es piekrītu principam, bet es vēlos uzsvert tomēr šo detaļu, jo tā ir fundamentāla, ņemot vērā situāciju. 2020. gadam tas būs īpaši svarīgi. Uh, rūpniecības politikas aizsardzības. Eh, tas ir eh, rūpniecības aizsardzības politikai. Paldies, un eh, nākamais ir Levandovska kungs. Paldies, tika trīs lietas. Pirmkārt, par itra komitejas pienesumu. To mēs vēlamies, lai definētu tēriņus. Uh, izpētes programmām, kos, kosmosa programmām un tā tālāk piekrītu Grostets kundzei. Otra lieta - resursi, vai nu, drīzāk to trūkums. Nu, es te piekrītu Debrē kungam. Eiropas parlamentā tas kļūst par strīdu ābolu, jo no, nu, esmu piedzīvojuši vairākas sakāves, bet neesam padevušies. Varbūt ar Brexit mums pavēras tāds uh, iespēju loks, ko vajadzētu arī izmantot. Problēma ir tāda, ka parlamentam ir tādas ambīcijas, ka vajadzētu finalizēt uh, nākamo finanšu perspektīvu li līdz nākamajam 19. gada parlamenta vēlēšanām, un tas nozīmē līdz 2019. gada mārtam. Un pat ja komisija atliks priekšlikumu līdz 2018. gada jūnijam, maijam. Un nu, tā kā šīs ambīcijas ir ļoti uh, godkārīgas un um, īpaši atceroties pēdējo finanšu perspektīvu un tās apstiprināšanu, tur gan arī vairāk gadi bija vajadzīgi, un tagad uh, atstājam sev vairākus mēnešus. Līdz ar to esmu skeptisks var jau mēģināt. Turklāt mums arī Brexits paralēli jārisina, bet mm, problēma rodas ar līders darba programmu. Tā kā to prezentē padome, tur ir pavisam cits laika grafiks arī jūnijā pēc vēlēšanām paredzētas samierināšanas sanāksmes, nevis finalizēšanas sanāksmes. Tātad mums ir ļoti dažādi laika grafiki parlamentam un Uh, līderiem, tās augtiem līderiem uh, padomē. Un tad vajadzētu tomēr vienoties par vienotu laika grafiku un vienotu kalendāru. Paldies, Levandovska kungs, Kelī kungs. Paldies. Piekrītu kolēģiem, principām. Ziņojums pats par sevi ļoti pozitīvs. Marinesko kungs labi pastrādājis skaidri izklāstījis mūsu prioritātes. Viena lieta, runājot par eh, Karlu teikto, viņš dodas prom par resursiem, ko pakomentē arī Levandovska kungs. Tā sakavs eh, pagātnē, nu, bija, bet mēs tas eh, nesam pieņēmuši, un mūsu uh, pozīcija kļūst spēcīgāka attiecībās pašu resursiem parlamentam, un uh, mēs esam pierādījuši, ka mums ir pievienotā vērtība. Karls uh, pieminēja uh, Gibraltāru, un tad izskanēja arī um, tāds kosmosa programmas kā Galileo, un tad arī solidaritātes fonds, Erasmus uh, un uh, tam līdzīgs, tam līdzīgas programmas. Tātad, uh, ko varam izsacināt? Uh, Mums ir daudz veiksmīgo piemēru, un jo vairāk būs tādu programmu, jo veiksmīgāk kļūs Eiropas Savienība, jo vairāk to vērtēs um, pilsoņi. Mm, cienēties kopā ir vieglāk nekā cienēties mm, vienam pašam. Protams, ir uh, šis uh, uh, klupšanas akmens. Uh, Brexit jautājums visiem pārējais posmiem, visām sarunām, nu tas būs jārisina. Bet nu, pagadām mums eh, jāiet uz priekšu ar tādiem faktiem, kas mums ir pieejami. Un jārūpējas par pēc iespējas eh, stabilāku budžetu. Tas eh, ir pilsoņu interesēs. Nevajadzētu par to aizmirst. Visu Eiropiešu interesēs. Tam ļoti daudz piemēru tika jau minēti. Tad, tad e, kaut kur ir jāsāk un jāvienojas par galveniem principiem, par galveniem mērķiem. Un tad, ceru, mums ļoti labi veiksies. Paldies, Kelikungs! Es došu vārdu vēlreiz Elra kungam, noslēdzošam vārdam. Paldies! Nu, diezgan sarežģīti tagad iedomāties, ko būtu teicis Marinesku kungs manā vietā tagad, bet šķiet, ka mums ir ļoti līdzīgi viedokļiem. Es eh, nekādas domstarpības te neesmu saklausījis. Eh, viss, ko kolēģi teica, tas papildina mūsu eh, kopīgo nostāju, to, kas izklāstīts dokumentā, tā ka visi principā varam piekrist. Es tikai nedaudz papildināju šo izklāstu. Man šķiet, ka Barnesku kungam ļoti realistiski uzskati par budžeta sarunām, bet nevajadzētu atkāpties. Mm, nevajadzētu teikt, mēs varētu būt svarīgi Eiropas nākotnē. Mums uh, konkrēti jāpasaka, dalība valstis 3% uh, IKP ir piešķērušas un uh, ir uh, piedzīvojuši sakāvi. Viņam nekas nav izdevies. Nu, tā tad. Uh, Mēs jau varam vienoties arī par 120 miljoniem, kā tika lemts vidē termiņa ziņojumā, bet tas nebūs ekvivalenti, ja vēlamies 3% tērēt eh, izpēti attīstībai, 3% no IKP, no vispārējā ES eh, e IKP. Nu, tā tad vajadzētu pieturēties pie tā, ko esam solījuši. Citādi tā ir atkārtota sakāve. Un tagad šie, šie transferi starp um, izpēt attīstību uh, un uh, citiem projektiem, cit, citām nozarēm. Es vēlētos um, atgādināt uh, par uh, komisijas uh, sagatavoto stratēģiju, kur lietas nevajadzētu jaukt ar to, ko mums piedāvā ITRE komiteja. ITRE komiteja mm, ir uzdevums atspoguļot eh, komisijas sagatavoto stratēģiju savā tekstā. Ja viņi to nedarīs, kurš cits to darīs? īpaši, ja vēlamies šo izpētes darbību uzsvērt un uh, vērtību ķēdi izcelt un uh, tā tad es uh, lūgtu spēcināt nedaudz itre pozīciju, neignorējot pilnīgi komisiju. Mm jo pagaidām uh, komisijas dokuments nu, tiešām ir uh, ārkārtīgi slikts, varbūt vissliktākais, ko esmu redzējis. Uh, nu, varbūt neierobežosimies vienkārši ar priekšstādātā vēstuli komisija šai sakarā. Un par SVF, par, par um, DFS, jā, PVN te būtu jāpiemin, ko mēs līdz šim neesam pieminējuši, vajadzētu sistemātiski tam pieiet, nevis uh, skatīt uh, izlases kārtā atsevišķus aspektus, jo vēlamies uh, situāciju kopumā ietekmēt visu, kas skar budžetu. Un visus jautājumus, kas ietilpst citra komitejas portfelī. Tātad sistemātiskā pieeja, tas ir svarīgi. Skatīt visus aspektus. Nevajadzētu radīt iespaidu, ka mēs atlasām kaut ko, kā piemēram e IIT budžetu. Labi, paldies Elvera kungs, līdz 14. novembrim varam, varat iesniegt grozējumus. Tas noslēdz mūsu darba kārtību. Pēdējais punkts ir citi jautājumi. Ja pie citiem jautājumiem nav komentāru, tad nākamreiz tiekamies 27. un 28. novembrī. Sēde tiek slēgta. Paldies!